Internetā ir milzīgas iespējas, un internetā ir arī platforma, kurā piedalās gan jaunieši, gan vecāki cilvēki. Tāpēc nāksies konstatēt, ka internets šobrīd ir svarīga mūsu reālās dzīves sastāvdaļa. Uzsveršu vēlreiz, ka praktiski tas nozīmē, ka pamat principi, ko mēs īstenojam un izmantojam mūsu ikdienas dzīvē, šie praši principi attiecās arī uz interneta vidi. Varētu pateikt šādi, ka tie, kas darbojas internetā, un lūdzu ņemiet vērā, ka tie, tās nav nekādas dabas parādības, tur ir reālas personas, kas izmanto, veido, gūst labumu no interneta. Tur ir reāls personas. Un līdz ar to šeit ir skaidra saikne ar reālo pasauli. Un tas nozīmē, ka ir jāpiemēro tāds pašas vērtības un tiesības un pienākumi, kas ir atrodami mūsu sabiedrībā. No vienas puses mums ir noteikumi, kas aizsargā mūsu pilsoņu intereses, un šīs tiesības un pienākumi ir jāpiemēro arī internetā. Es neesmu redzējis nevienu uh, dokumentu, kur būtu teikts, ka ir nepieciešams piemērot pamatiesību konvencijas normas, bet ne internetā. Tas nozīmē to, ka tad, kad valdībām ir nepieciešams risināt jautājumus, kas ir saistīti ar interneta briesmām, tad var izmantot tos pašus principus, kas, kas parasti tiek izmantoti, lai izveidot uzvedības normas reālajā pasaulē, ja tiek pārkāptas pamatiesības, runas tiesības, tiesības pulcēties, tiesības paust reliģiskos uzskatus. Tie paši kritēriji ir jābūt gan juridiskajam pamatojumam, samērīgumam un papildu drošībai. Un šīs aspekts ir tik ļoti būtisks, tad, manuprāt, ne, pat Nav nepieciešams par to runāt, bet bieži vien par šo faktoru mēs piemirstam. Dažreiz šķiet, ka internetu izmantota kā tādu manevrēšanas laukumu, līdz mēģinot ko jaunu. Bet te pašā laikā joprojām ir spēkā mūsu sabiedrības pamatprincipi. Tā pašā laikā nedrīkst aizmirst arī to, ka internetam ir savas īpatnības, jaunas īpatnības. Un lielākoties tieši jaunās īpatnības apdraud reālās pasaules pamatprincipus. Dažas īpatnības jau ir iekļautas ziņojumā, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka tiek piedāvāt šāda iniciatīva, lai būtu atsevišķa interneta vides harta, lai būtu viens dokuments, kurā ir teikts, kādas ir pamatiesības un brīvības. Bet te pašā laikā nedrīkst veidot tādu attieksmi, ka tā ir kāda atsevišķa pasaule, kur tagad vajadzētu iekarot. Nav tā, ka tas, ka internets atrodas kaut kur tālu austrumos un jādodas kargājienā. Nē, mēs visi reāli dzīvojam internetā un jāpiemēro tie paši principi. Nu, tagad runāšu par datu aizsardzības esošo platformu, kas jau ir izveidojusies Eiropas Savienībā. Nu, vispirms, tas attiecās uz direktīvu 95-46. Manuprāt, nav pat nepieciešams uzdot jautājumu, vai šī direktīva attiecas uz internetu un uz tiem cilvēkiem, kas darbojas internetā. Īstenībā Eiropas kopiena tiesā. Pirmā lieta, kas tika izskatīta par šo direktīvu, bija tieši saistīta ar internetu. Varētu teikt, ka gadījums nebija īpaši tipisks, tur bija kāda zviedriete, kas savā baznīcā pildīja brīvprātīgus uzdevumus, un šajā savā darbā izmantoja arī interneta vietne, kurā bija tāda pamata informācija, nekas ļoti īpaši tur nebija. Taču šajā gadījumā tiesa nolēma un ļoti skaidri to pateica savā spriedumā, ka direktīva ir jāpiemēro arī ur, uz interneta vidi. Tiesa arī ja, risināja vairākus jaunus aspektus, piemēram, par pārrobežu datu sūtīšanu, kur, kuru varbūt nav nemaz tik viegli konstatēt tieši internetu vidē, bet kā jau mēs pamanījām, pats, pats būtiskākais princips tiek piemērots. Ja mēs šeit runājam par sekām, tad ir jāsaprot, ka interneta īpatnības ir jāņem vērā pilnībā. Vēlos piedāvāt jums komentārus par trīs direktīvas pamatkoncepcijām. Nu, vispirms, Varētu teikt, ka stūrakmenis šeit ir tieši personas datu apstrāde. Šobrīd eksistē diezgan pretrunīgi viedokļi par to, kas īsti ir personas dati internetā. Nu, ja tā būtu reāla pasaule, tad viss diezgan viegli, bet, manuprāt, internetē ir tāda pati koncepcija jāpiemēro. Taču bieži vien uzņēmēja darbība kas strādā internetā, tad šī uzņēmēja darbība balstās uz pieņēmumu, kā internetā pamat, eh, personas datu aizsardzībai ir, zina, ir zemāks līmenis. Manuprāt, līdz ar to vajadzētu skaidri norādīt, ka nav tur zemāka līmeņa. Šobrīd notiek ļoti interesanta diskusija par to, vai ir jāpiemēro noteikumi attiecībā uz interneta reklāmu tieši attiecībā uz gadījumiem, kad gan Amerikas iedzīvotāji, gan arī Eiropas iedzīvotāji izmanto lasa šo reklāmu, un es pats uzskatu, ka vajadzētu šādi to definēt, ka jo tuvāk interneta vietni vai interneta pakalpojums, jo vairāk šis pakāpojums koncentrējas tieši uz individuālo pakalpojumu, jo vairāk ir iespēju, ka tiks apstrādāt personas dati. Tātad, ja notiek tāda īpaša atlase, tad parasti tur tiks iesaistīti arī personas dati. Un ja jūs, piemēram, veidojat savu metodi, balstoties uz atšķirībām starp individiem, manuprāt, tur tiek iesaistīti personas dati. Cilvēki tiek sadalīti kategorijās, izveidoti tādi profili, un, manuprāt, šajā gadījumā būtu nepieciešams piedāvāt papildu definīcijas un papildu drošību. Nākamais aspekts ir saistīts ar kontroli, ar atbildību Vecajā pasaulē bija ļoti viegli to definēt, parasti bija tā bija. Valsts iestādes bija uzņēmums, bija personā. Savukārt internetā bieži vien ir tā daudzslāņu struktūra, un līdz ar to arī atbildības sadalīt ir diezgan grūti. Jo sarežģītāka ir atbildības struktūra, jo grūtāk ir iedzīvotājiem saprast, kurš tad īsti ir atbildīgs. Un manuprāt, jā, tiek pazaudēt šī kontrole attiecībā uz atbildību, tad mēs varēsim, varētu zaudēt arī īsto drošību. Līdz ar to būtu nepieciešams jau tagad izdarīt visu, lai šajās sarežģītajās struktūrās būtu viegli identificēt atbildības ķēdi. Piemēram, 29. panta grupa un Eiropas drošības uzrauga grupa uh, abas grupas varētu risināt tagad šos jautājumus šajā sarežģītajā vidē. Treškārt, manuprāt, ir nepieciešams izdarīt visu, lai piemērotās tiesības tiktu skaidri definētas. Mums ir konkrēti instrumenti, kas tiek piemērot Eiropā, visās dalību valstīs, un par šo direktīvu jautājums pār piemērotēm tiesībām tiek risināts šādi. Atkarībā no tā, kurš kontrolē, tiek arī piemērotas nacionālās tiesības. Nu, piemēram, ja Francijā atrodas uzraugs, tad arī Francijas likumi attiecās uz šī, šī konkrētas organizācijas apstrādātiem personas datiem. Taču te pašā laikā ir jāsaprot, ka, ja mēs apstrādājam personas datus, kas nāk no Eiropas, arī būtu nepieciešams piemērot šos pašus noteikumus. Šeit ļoti būtisks aspekts tieši definēt šo organizāciju vai uzņēmumu. No vienas puses mums ir iekšējā tirgus prasības, bet no otras puses ir arī zināmas problēmas, ņemot vērā globalizēto pasauli. Tāpēc mums ir jārisina tieši piemēroto tiesību jautājums. Tātad vispirms uzsvērt, kādi principi tiek piemēroti, Un tad jāpaskatās, ka varbūt šie principi būtu jāprecizē un jāpaplašina. Par būtību runājot, manuprāt, šeit ir trīs svarīgi jautājumi. Viens no tiem jau tika apspriest. Vispirms šī piekrišana vai atļauja. Bet, manuprāt, vajadzētu saprast, ka piekrišana diferencējas Uh, tieši no nu, leģitimitātes viedokļa. Ja es ļoti rūpīgi izlasītu šo direktīvu, jūs varētu konstatēt, ka šeit ir seši leģitimitātes pamati, un trīs no šiem pamatiem ir cieši saistīti ar šo atļaujas, jeb piekrišanas koncepciju. Nu, pirmais variants ir ļoti skaidra atļauja. Es konkrēti saprotu, ko es daru, un es dodu savu atļauju. Otrais variants ir līgums. Mm -hmm. Un tas, protams, ir tuvu tu saistīts, jo skaidrs, ka arī parakstot līgumu ir nepieciešams dot savu piekrišanu. Taču, ja datu apstrāde notiek līguma tiesību ietvaros, tad tiek piemērot mazliet atšķirīgi noteikumi. Un arī šajā gadījumā mēs to visu varam piemērot internetā. Tad arī ir trešais variants. Ir interešu līdzsvars. Ir leģitīmas intereses no vienas puses un jāievēro arī iesaistīto personu pamatiesības. Un šajā kontekstā pastāv iespēja jau, piemēram, iebilst vai arī nepiekrist. Un šeit svarīgi saprast, ka tas ir, tā ir tāda atteikšanas funkcija, nevis piekrišanas funkcija. Jūs redzat, ka atļaujas jēdziens ir ļoti plašs, tur ir vismaz trīs pamat elementi. Ir standarta atļauja, atļauja vai piekrišana kā daļa no līgumtiesībām, un šeit ir vairāki leģitimitātes varianti, un trešais variants ir interešu līdzsvars, kur savukārt datu objekts drīkst nepiekrist datu apstrādēji. Un jau šeit var pamanīt zināmas problēmas, kas var, varētu būt saistīts ar tiesību īstenošanu. Otrā problēma ir saistīta tieši ar izmantošanas mērķi. Un mūsuprāt, lai nodrošinātu proporcionalitāti, šo jautājumu vajag atrisināt. Ja nav skaidrs informācijas par to, kur šie dati tiks izmantoti, tad, manuprāt, visi drošības aspekti netiek ņemti vērā. Ir daudz iespējas, kā varam, izm varam izmantot datus, līdz ar to tieši šādas norādes nav nemaz tik vieglas un vienkāršas. Trešais aspekts un trešais princips ir caurskatāmība. Te ir gan godīguma moments, gan arī moments, kas iekļauj sevi iespēju paredzēt, kas notiks ar maniem datiem. Un tieši šo caurskatāmību nemaz nav tik viegli nodrošināt. Starp citu, gribu pieminēt, ka interneta vide pēc būtības ir vislabākā iespēja izmantot tehnoloģisko drošību jo šādā veidā mēs varam piedāvāt gan datu drošību, gan arī privātumu. Un šeit var viegli izmantot dažādas tehnoloģijas, lai pierādītu, ka privātuma tiesības tika ievērotas. Tātad, kad interneta vietne, mājaslapa tiek, tiek veidota, tad jau pastāv iespējas iestrādāt privātuma aizsardzības mehānismus. Un runājot par direktīvu, vēlos arī teikt, ka pastāv konkrēti izņēmumi, piemēram, sabiedrības interesēs. Un šajā gadījumā drīkst piemērot īpašus pasākumus. Tātad direktīvā ir teikts, ka tā drīkst darīt tikai, ja ir visi konkrēti atbilstoši drošības pasākumi. Tātad ir jābūt drošība, jābūt garantijām, un tikai tad drīkst piemērot šo īpašu atkāpi. Varam arī konstatēt, ka šobrīd datu aizsardzība Eiropas Savienībā nav līdzsvarota, jo tas attiecas tikai uz pirmo pīlāru. Mums ir arī pamatlēmumu attiecību uz trešo pīlāru, bet savukārt par otro mums nekā nav. Tāpēc arī rodas problēmas tajā situācijas, kad kādā situācijā ir iesaistīti visi trīs pīlāri. Un tieši interneta vidē šādas situācijas notiek arvien biežāk. Ir arvien plašākas tendences, piemēram, veidot sadarbību starp valsts institūcijiem un uzņēmumiem. Un šeit jau var pamanīt, ka var rasties problēmas ar līdzsvaru ievērošanu. Un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, ka ja mēs ratificēsim Lisabonas līgumu, tad būs jauns stimuls risināt šo jautājumu horizontāli un izdarīt visas, visu lai, visas plaisiņas, visas problēmiņas tiktu atrisinātas. Nu, tad varbūt šobrīd vajadzētu arī uh, komisijai pateikties par to, ka tā pavisam nesen ir izsludinājusi publisko apspriedi pār esošo datu aizsardzības platformu. Viņi ir uzsākuši dažādu veidu konferences, un es domāju, ka nākamajos divos gados mēs šos, šos jautājumus risināsim ļoti plaši, gan interneta vidē, gan arī citās vidēs. Un vēlos arī runāt par divām svarīgām lietām, kas šobrīd jau tiek apspriests parlamentā un padomē. Tieši runājot par internetu privātumu un telekomunikācijām. Diemžēl man nav tik daudz laika, lai es varētu ļoti de detalizēt visu izklāstīt, bet runāšu tieši par esošo principu piemērošanu interneta vidē. Ir svarīgi arī izdarīt visu, lai eksistētu mehānismi, kas ļautu noteikumu pārkāpšanas gadījumā saņemt skaidru signālu, šis pārkāpums ir noticis. Šobrīd e-privātuma direktīva tiek pārskatīta, un tur tiek iestrādāta iespēja skaidri norādīt uz šādiem pārkāpumiem. Līdz ar to Manā dokumentā es esmu runājis gan par to, ka ir nepieciešams izstrādāt līdzsvaru, bet te pašā laikā paredzēt arī pareizo darbības jomu. Līdz ar to būtu tikai pareizi, ja mēs neierobežotu darbības jomu tikai uz interneta un telekomunikāciju uzņēmumiem, bet arī paplašinātu darbības jomu uz interneta visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas internetu vidē, nu, piemēram, internetu bankas vai kādi citi saturs sniedzēji. Es saprotu, ka padome ne īpaši vēlās atbalstīt šādu ideju, bet, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un šajā reizē vajadzēja tieši tā arī rīkoties. Savādāk varētu gadīties, ka būs nepieciešams iekļaut pārskatīšanas posmā, šādu pārkāpumu procedūras izskatīšanu. Vēl viena svarīga lieta. Mums ir jādara viss, lai interneta vide, kurā arvien vairāk atspoguļojas reālās dzīves situācijas, lai šī vide nekļūtu par tādu uzraugamo vīdu, uzraugamo telpu. Piemēram, ja mēs runājam par valsts un privāto partneru sadarbību, tad bieži vien sanāk, ka valsts institūcijām ir nepieciešams ļoti rūpīgi un nepārtraukti uzraudzīt privātos partnerus. Un jāsaprot, ka šeit ir jāaizsargā arī intelektuālais īpašums internetā. Taču pastāv arī risks, ka pakalpojums sniedzēji tiks nepārtraukti uzraudzīti. Nobeigumā man ir četri komentāri. Un šie komentāri ir saistīti arī ar Lombrinidis kungu ziņojumu. Viņš runāja par to, ka šajā vidē ir daudzas interesētas puses. Viņš runāja par to, ka visām interesētām personām ir jāspēlē sava loma, lai varētu panākt labu rezultātu. Tātad ir svarīgi saprast, ka internets ir daļa no reālas pasaules, bet te pašā laikā internets arī padara pasauli tuvāku, jo, ja jūs atrodaties interneta vidē, tad geogrāfijai ir arvien mazāka nozīme. Līdz ar to starptautiskā sadarbība veidojot standartus, veidojot drošas vides normas, ir ārkārtīgi svarīga. Ir gan interneta vides noteikumi, bet jābūt arī, piemēram, datu aizsardzības principiem, kas darbotos visā pasaulē. Eiropas datu aizsardzības institūcijas šobrīd dara visu, lai izveidotu startautiskos aizsardzības standartus Viņi plāno jau šogad, novembrī, Madridē prezentēt savu darbu rezultātus. Nākamnedēļ jau ir paredzēts pirmais tests, es pats piedalīšos tajā, un tas notiks Vašingtonā. Un tad mēs varēsim konstatēt, vai ASV valdība var atbalstīt mūsu iniciatīvas, lai mēs kopā varētu panākt kopējo drošības standartu. Manuprāt, šie centieni ir ļoti interesanti. Jā, varētu teikt, ka tas interesanti ir tādā pozitīvā gaisotnē. Lūdzu, neuzskatiet, ka man tas divdomīgs variants. Tas nav, tas ir interesanti pozitīvā nozīmē. Te pašā laikā, manuprāt, ir nepieciešams darīt visu, lai arī interneta lietotāji saprast, ko viņi tur dara. Gan attiecībā uz jauniešiem, gan arī uz citiem. Manuprāt, informēšana ir ārkārtīgi svarīgs pasākums. 29. panta grupas vadītājs pirms pāris dienām nāca klajā ar paziņojumu kopā ar Čehijas datu aizsardzības institūciju, un, protams, šobrīd tieši Čehija ir prezidējošā valsts, un tad šajā ziņojumā, paziņojumā bija teikts, ka ir jāveido ilgtermiņa informēšanas kampaņas. Treškārt, vide, kurā piedalās daudzas interesētas puses, manuprāt, prasa rīkoties ļoti plaši. Ir jāparedz regulācija, jāparedz regulējušie pasākumi, gan arī paškontrolas pasākumi. Un, manuprāt, arī šis pa, šī pašregulējošā pieeja būtu jāizmanto pēc iespējas plašāk. Nobeigumā runāšu par vēl vienu jautājumu, kas ir iekļauts Lambri Nīdī ziņojumā, un arī es vēlos par to runāt. Tas, attie attiec, tas attiecās uz internetu pārvaldību. Šobrīd internets tiek uzskatīts par privāto iniciatīvu, un tur parasti valsts institūcijas nespēlē pietiekamu lomu. Manuprāt, vajadzētu panākt risinājumu, kurā arī valsts atbildība būtu plašāka. Tas, protams, nenozīmē, ka būtu jāveido vide, kura ir pārmērīgi regulēta, bet te pašā laikā ir jānodrošina valsts regulējošā funkcija arī interneta vidē. Paldies! Thank you very much indeed. Uh... Liels paldies! Tas, tā bija tiešām aizraujoša diskusija līdz šim tiem nedaudzajiem, kas iespējams ir saistīti ar šo problēmu. Taču iespējams, ka daudz cilvēku tagad apzinās šo problēmu vairāk, un e, līdz ar to tās skars tūkstošu miljonu cilvēku domas. Es zinu, ka profesoram pēc 20 minūtēm ir jādodas prom. Tāpēc, ja ir kādi komentāri, jautājumi par to, ko viņš eh, pastāstīja, lūdzu uzdodiet tos tagad. Eh, kurš gribētu izteikties, lūdzu? Jā, lūdzu. Lūdzu, pasakiet savu vārdu un organizāciju, kur jūs pārstāvat, ja jums tāda ir. Labrīt! Mani sauc Lambros Pacadēlis, un es esmu uh, Grieķijas Nacionālās Eirodžast uh, eh, pārstāvis. Vispirms es gribētu pateikties uh, par, uh, par to cieņu, ko izrādījāt, kad atnācāt uz šīm publiskajām debatēm. Un Eirodžast. Uh, Misija kopš 2002. gada februāra ir uh, darbs ar kibernoziedzību. Un Eiropas parlaments arī nodarbojas ar šādām problēmām. 2000, līdz 2008. gadam mums bija vairāk kibernoziedzības, daudz kibernoziedzības gadījumu. Un tas attiecās uz vairāku Eiropas arestorderu izsniegšanu. Un, eh, kā es sapratu no ziņojuma, tad eh, šeit ir eh, liels pamats bažām no parlamenta puses. Mēs uzskatām, ka izmeklētājiem ir nepieciešamas īpašas zināšanas un īpašas tehnikas, lai viņi varētu nodarboties ar kibernoziedzību Kibernoziedzība e, arvien plešas plašumā, un tāpēc e, regulējuma trūkums šai jomā ir ļoti lielā mērā ievērojams un rada daudz sarežģījums. Tāpēc ir vajadzība e, rīkoties koordinētāk, lai sasniegtu mērķus, darboties grupās, sadarbojoties. Uh, 24.7 eh, eh, eh, darba grupa attiec, protams, tikai uz policiju, tomēr būtu jāplēš, jāiz, jāsadarbojas plašāk. Pagājušajā oktobrī Atēnās notika seminārs par kibernoziedzību. Tajā piedalījās galvenie dalībnieki no Eiropas, no transatlantiskās organizācijas, no tiesību sargājušām iestādēm, un tika uzsvērts, ka ir jācīnās pret terorismu internetā, pret radikalizāciju, un jāpārskata mūsu infrastruktūras, tiks skars arī problēmas, kas e, saistīts ar e, tīklu neefektīvu darbību un ar e, apmācības trūkumu. Un es atceros, ka Lambrinīdis kungs eh, savos ieteikumos padomē ir sacījis šādi. Otrais ieteikums iesaka rūpēties par dialogu veidošanu starp nacionālajām tiesību iestādēm. Un man, manuprāt, tā ir ļoti svarīga joma. Mums jāstrādā šai virzienā. Un eh, mēs vēlamies ieguldīt pēc iespējas lielāku darbu sadarbībā ar parlamentu šai jomā. Mēs pilnīgi atbalstām šo parlamenta iniciatīvu, kas uh, sekmē pamatbrīvības internetā. Un es gribu īpaši pateikties Stavros Lambirīdis kungam par eh, viņa ieguldījumu. Es gribu jums vēlreiz paust to, ka Eurojust visnotaļ atbalstīs jebkuru jūsu darbību. Paldies, saka Lamberītis kungs. Pavisam īsi, vai jūs tajā Atēnu sanāksmē padomājāt par to, ka jūs varētu uzaicināt, piemēram, Zinātniskās komitejas priekšsēdētāja Eiropas Savienības pamatiesību aģentūrā? Vai, vai tas neskāra jūsu interesi? Pārstāvis atbild. Patiesībā tas bija tāds uh, mazāks seminārs, kas e, koncentrējās uz, uz operatīvajiem, operatīvajām metodēm. Un mēs vienkārši gribējām paskatīties, kas notiek un ko mēs varam darīt lietas labāk. Galvenokārt mēs apspriedām konkrētus gadījumus. Protams, ka būtu labi, ja mums vienmēr būtu kādi pārstāvi no datu aizsardzības jomas. Runājot par šo saistību ar kibernoziedzību. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi pamatoti, ka Eirodžers nodarbojas ar to. Taču jūs nedaudz mainījāt pers perspektīvu. Kibernoziedzības konvencija Eiropadomes um, ietvaros bija tāda, ka daudz valstis piedalījās un tik pēc šī datu aizsardzības um, konvencija, kas tika pieņemta 1981. gadā, bija tāda, ka to vajadzēja re, re, ratificēt arī ne Eiropas Savienības dalību valstīm. Un es justos drošāk, tad jā, šie centieni mazināt eh, kibernoziedzību uh, būtu līdztekus datu aizsardzības centieniem, tad tā būtu tāda vienota pakotne. Jūs minējāt, ka runājot par eh, kibernoziedzību ir arī problēmas īstenošanas jomā. Taču jautājums ir šāds, vai mums nevajadzētu to izveidot kā tādu vienas pieturas aģentūru? Varbūt mēs varētu uh, kibernoziedzību, tādā cīņa ar kibernoziedzību tādā veidā padarīt efektīvāku. Paldies, Sančes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētātā kungs, paldies, Stavros Lamirinis kungs. Man likās ļoti interesanti klausīties jūs runās. Man ir divi jautājumi par diviem specifiskiem lietošanas gadījumiem kā var lietot internetu. Vispirms, elektroniskā balsošana, kā tā tika izmantota dažādās dalībvalstīs. Acīm redzot, ir iespēja, ka cilvēki krāpjas, īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nav savā, nedzīvo savā dalībvalstī. valstī Um, jāņem vērā, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, un ar, šād, ar šādām problēmām varētu saskarties daudz Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņu. Un uh, otrais jautājums. Tā ir uh, sakars ar mazgatīgo aizsardzību internetā. Kā varētu uzlabot šo situāciju? Taču man šķiet, ka mums jābūt daudz stingrākiem šai jomā. Stavras savā ziņojumā Jūs sacījāt, ka būtu jāaizsargā. La sugerencia de los dos ponentes. Muchas gracias. Thank you. Uh, now, as I, as I uh, greeted at the beginning Alexander Alvaro, let me also, uh, let me also greet uh, Mr. Papa, who is uh,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 Es domāju, ka eh, jebkuras ja eh, darbības internetā rada iespēju nozagt personas identitāti. Eh, kā, kādas, kādas ir iespējas palīdzēt internetu lietotājiem saprast šo procesu, kā viņi varētu novērst savas identitātes zādzību. Paldies! Liels paldies! Uh, ja vairs nav citu jautājumu uh, šim, šiem paneļa diskusijas dalībniekiem, tad uh, turpināsim ar nākamajiem runātājiem. Pat noslēguma komentāru. Vispirms Radotas kungs. Paldies! Runājot par elektronisko balsošanu, tad tas tāds ļoti pretrunīgs jautājums, eh, jo tas ir saistīts ar ļoti dažādiem eh, tehniski raksturu noziegumiem un manipulācijas eh, iespējām. Protams, ka elektroniskā balsošana tādās valstīs kā Brazīlija ir ļoti saistīta ar mūsu diskusiju Un te, protams, jāuzlabo šī procesa kvalitāte. Eh, elektroniskā balsošana ir pētīta dažādos, eh, dažādos pētījumos un eh, ir svarīgi atdalīt tehnoloģiju no drošības jautājumiem. Un, mēs pašlaik vērtējam šo procesu ja cilvēki varētu balsot no savām mājvietām, protams, ka eh, viņi būtu ļoti apmierināti. Tādā veidā kopienas ģimenes varētu uh, balsot vienoti. Te varbūt nevajadzētu doties uz eh, balsošanas iecirkni, vēlēšanu iecirkni, uh, un tad viņi varētu elektroniskā veidā uh, balsot no savām mājām. Tas uh, Eh, ir eh, kļuvis par eh, pat par ģimenes dzīves sastāvdaļu un tā kā ir uzlabojis demokrātijas kvalitāti, piemēram, Itālijā. Šo jautājumu varētu skatīt no ļoti dažādiem skatu punktiem. Un viens no tiem ir varbūt tādā no mafijas viedokļa. Eh, ir svarīgi aizsargāt privātumu un anonimitāti. Eh, un jāapzinās eh, svarīgākie riski, kas ar to ir saistīti. Tomēr tad, kad ies, izmantojam šo procesu vē, demokrātijas vidē, tad šāds vēlēšanu process mudina cilvēkus vispirms izpētīt kandidātus un tikai tad balsot. Un šajā gadījumā e, ir jābūt ļoti e, labai piekļuvai informācijai, lai informācija ir viegli iegūstama, lai cilvēki skaidri apzinātos, eh, kur tad ir kandidāti. E, tas rezultātā tas pavēr e, ļoti plašas iespējas. Otrakārt, e, runājot par e, nepilngadīgu aizsardzību. Neapšaubāmi tas ir ļoti svarīgs jautājums un mums ir eh, jānodrošina, lai tik darīts viss iespējamais eh, un bērni tiktu eh, pasargāti no jauno tehnoloģiju nelabvēlīgajām sekām. Piemēram, šobrīd, lai izplatītu datorspēli internetā, vajadzīgs tikai certifikāts no Eiropas Savienības un EC marķējums. Lai nodrošinātu Eh, EC marķējuma eh, eh, drošumu, ka tas tiešām neapdraud bērnu veselību, fizisko veselību un, un citu veidu veselību, tad ir jāpievērš uzmanība šai dimensijai un ļoti rūpīgi viss jāizvērtē. Tam nevajadzētu kļūt par uh, slogu ražotājiem. Tomēr es domāju, ka uh, Eh, jautājums pār nepilngadīgo aizsardzību eh, cenzūras kontekstā ir svarīga problēma, un tā ir izkristalizējusies pēdējā laikā. Piemēram, ASV tiesas, viens no, kāds, kāda tiesa, uh, eh, la, la, tiesa lēma pār bērnu uh, tiešsaistes aizsardzības paktu, uh, kas uh, Eh, arī neapdraud eh, runas brīvību. Paldies! Es eh, vēlētos komentēt par identitātes zādzību, par jautājumu, kas tika uzdots. Ir svarīgi uzsvērt, ka galvenā prioritāte šajā kontekstā ir nodrošināt to, ka e, personas datu aizsardzības noteikumi tiešām tiek piemēroti. Un ir vajadzīgi instrumenti, kas, neļauj, kas nepieļauj identitātes sādzību, kas no, e, nodrošina e, ļoti rūpīgu, da, korektu datu apstrādi. Tas pirmkārt. Otrakārt, internetā cilvēki nerad izmanto dažādas identitātes Un iespējams, ka tā ir pozitīva pieeja. Un tas ir viens no veidiem, kādā veidā, kādā uh, uh informēta lietotāja var aizsargāt savas intereses. Tomēr, uh, ja dažādas identitātes tiktu izmantotas veselības aprūpē, uh, tad tas radītu ļoti daudz uh, pārpratumu. Tātad mums nevajadzētu eh, to padarīt par tādu standārta atbildi. Tādējādi tas nozīmē arī to, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi uzsvērt, ehm, ļoti rūpīgi analizēt, kad identitāte ir strikti eh, jānorāda. Proti tikai tādos gadījumos, ka tas tiešām ir svarīgi. Eh, Un te jārunā par tādiem unikāliem uh, identificēšanas uh, uh, instrumentiem, piemēram, pases, uh, elektroniski, uh, identi elektroniskā identitāte. Šeit vajadzīga uh, ļoti stingra, uh, konkrēta vide. Ļoti bieži uh, situācija ir sekojoša. Uh, identitāte tiek norādīta noteiktam mērķim, un, un pēc tam Eh, ar sekām jācīnās, eh, eh, jācīnās dažos, dažādās citās vidēs. Piemēram, elektroniskā pastā ir nepieciešama noteiktos kontekstos, un mēs to varam izmantot gan arī privātiem mērķiem, ko mēs ar darām. Um, tomēr tas tā, tā, tas ir tā ļoti slideni. Ja mēs ieviesīsim biometriskos datus, tad uh, identitāte būs uh, ļoti konkrēta, unikāla. Uh, un ja tai pašā laikā mēs uh, neno, uh, ne, neieviesīsim aizsardzības pasākumus, kas nepieļauj identitātes zādzību, tad mēs uh, būtībā apdraudēsim uh, šo jaunievedumu. Tad mana doma ir Eh, mums vajadzētu domāt eh, holistiski, tad vajadzīga tāda vispusīga pieeja. Protams, ka internetā ir arī droša, drošas vides. Eh, tiek izmantotas kredītkartes un tā tālāk, tomēr mums ir jābūt dro, pārliecinātiem par kvalitāti. Iepriekš es runāju par privātumu elektroniskā vidē, un, un tas šeit būtu ļoti svarīgi. Mums Eh, vajadzētu ieguldīt, eh, eh, piemēram, logo un virtuālajos zīmogos, kas varbūt radītu lielāku pārliecību par drošumu šajā vidē. Un vēl, šajā jomā mums vēl ļoti daudz jāpaveic. Jo, nu, kaut vai piemēram, Facebook vidē būt ļoti prātīgi, pārāk nekonkretizēt. Um, jo šobrīd identitātes aizsardzība ir tāda ļoti, ļoti primitīvā līmenī. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Ar šo mēs noslēdzam pirmo posmu. Vai jūs vēlaties atbildēt? Ehm, es vēlos uzdot jautājumu. Eh, tagad turpinām ar mūsu eh, sanāksmes otro posmu un eh, uzstāsies Gus Hosēns un Džim Kiloks. Džims Kiloks. Hjustings, Hjustings kungs, ja jūs paliksiet. Um, Thanks. I will stay, stay for a while and then Excellent. Okay, okay. Now, let me get this chance as the panels... Tā kā paneļdiskusijas dalībnieku sastāvs mainās, eh, vēlos pateikties eh, Vasiljūkas kundzei, kas ir eh, mūsu komitejas sekretāri, un bija, man, palīdzēja man īstenot šo procesu. il suo fiatone. Ah no, no, no. No, no, no. Thanks a lot. Appreciate it. Okay. Apologies for this uh, slight... Es atvainojos ar priekšstādātāju kungs par šo nelielo pārtraukumu. Tad dosimies pie šīs tēmas iespējas un draudu personām internet tīklā. Sākotnējās runas šajā konferencē uh, Eh, kuras teica Stefano Roda un uh, Stefano Rodota un Hjūstings kungs uh, bija ļoti vērtīgas, taču mums ir liels prieks tagad uh, sveikt doktoru Gusu Hoseinu, kurš ir Privacy International pārstāvis Londonas ekonomikas augstskolā. Džimu Kiloku mēs arī sveicām, viņš ir Open Rights Group pārstāvis un Steve Piers kungu no Eseksas universitātes profesoru. Un eh, Steve Piers bija atbildīgā persona. Viņš eh, izveidoja ziņojumu <clears throat> komisijas uzdevumā eh, par interneta vides tiesību hartu. Un um, mums tā tad jau ir bijušas, uh, zināms, diskusijas, un uh, daudz nekavējoties gribu pateikties uh, doktoram Gus Hoseinam. Paldies, kā atnācāt. Paldies, saka Gus Hosein kungs, man ir liels prieks būt atpakaļ. Ir, bija, man bija ļoti interesanti notikumi pagriezieni. Pagājušajā nedēļā es biju Vašingtonā un varēju just, kā situācija ir mainījusies. Buša administrācija ir prom Un uh, tā ideja, ka tagad ASV vadīs pasauli ar savām sliktajām politikām, ir pazudusi. Un tika paziņots, ka ASV tagad pētīs, kādas būs viņu aizturēšanas politikas, no virz, kāda būs virzieni. Un man, protams, eh, likās, kā vispār varēja tā būt, ka uh, no vienas galējības aizgāja it kā otrā un sāka atkal no nulles. Un būtībā varēja manīt, ka ir tāda kopēja virzība visas pasaules politikā. Mana kolēģe divus mēnešus ceļoja pa Āziju un Āfriku vasarā un arī novembrī, decembrī. Un bija daudz tikšanās ar eh, pilsoniskā sabiedrības pārstāvjiem un ekspertu grupām. Un e, mums radās iespējas, ka mēs gandrīz vai vienkārši skatījāmies, kā sabrūk vis tā Eiropas politikas veidotāju ēku. Un mēs secinām, piemēram, ka kibernozīguma jomā pilnīgi nekas nav sasniegts. Un neskatoties uz to, ka tika veiktas, veikt milzīgi pasākumi, kuriem patiesībā ar šo kibernozīdzību nebija nekāda sakara. Un, un cilvēki tur tajās valstīs apgalvoja, mums tas jādara, tāpēc, ka tāpat rīkojas arī Eiropa. Un tad bija tāds priekšstats, kā ASV un Eiropa vada visas pasaules politiku, tagad tā situācija visam citādi. ASV ir mainījusi, mainījusies, bet Eiropa gluži vēl nav mainījusies, un tagad tas sliktais piemērs nāk no Eiropas. Un tāpēc Eiropas komisija un Eiropas parlaments man jāatvainojas, bieži vien ir šīs politi sliktās politikas līderi, kas bija Āfrikā, komunikācija ministrs Džibuti eh, ļoti gribēja izvērst šo politiku, ka cilvēkiem būtu jāatstāj sev pirkstu nospiedumi Džibuti. Un es ņemu uz tevi jautājumu, kā jūs varat šādu tehnoloģiju patļauties? Viņš, viņš smējās un teica, nu, Eiropas saimnība par to maksā. Uh, nu, manā skatījumā valstīm vajadzētu, valstī vajadzētu to finansēt, bet redziet, tagad eh, tā arī vairs nav Amerika, kas to dara, bet Eiropas Savienība. Un tagad varētu, protams, rasties jautājums, vai varbūt izmantot Krievijas uh, uzraudzības sistēmu. Un, lai būtu pavisam pārliecināti, ka viņi rīkojas pareizi, tad viņi ir iz, nolēmuši izmantot abas sistēmas. Novembrī uh, tika izveidots jauns likums par kibernoziedzību, ar to pašu piebildu, mēs darām tāpat kā eh, Eiropā, taču, ja jūs palasāt to politiku, tad jūs saprotat, ka tur ir pilnīgs bardaks. Būtībā tas tikai kaitēs eh, tirzniecībai internetā un valdības izmanto uh, mēģina panākt kaut kādas jocīgas kompetences, izvērst uh, monitoringu. Un ironiskā kārtā šī te, uh, šis pārbaudes uh, periods būs mazāks nekā tas ir paredzēts Eiropas parlamentā. Un tāpēc tas attiec uz datu uzglabāšanu, un tāpēc tā situācija ir visnotaļ savāda. Tātad tie cilvēki, tur seko Eiropas, piemēram, tad varētu domāt, ka Eiropa ir tas labākais, eh, labākā prakse. Taču, kā jau sacīja Pīter Hastings, Eiropas uh, tiesību eh, konvencija arī jāņem vērā un eh, vienlaikus ir jāievēro arī datu aizsardzības noteikumi. Un te ir runa arī par cilvēku tiesībām. Taču Eiropas Savienība tā vietā kalpo par slikto paraugu. Labi. Eiropas parlaments ir atbalstījis datu aizsardzības politiku tika izlēmts, ka ir vērts to darīt. Un uh, spiedienu šai ziņā izdarīja Lielbritānija. Lielbritānijas valdība ir nākus klajā priekšlikumu uzaudzīt pilnīgi visus elektroniskos datus, kurš ar kuru runā Skype, kurš ar kuru uh, Uh, čato, kurš ienāk Facebook tīmekļa vietnē. Un uh, šāda datu bāze būs uh, pieejama visām aģentūrām Eiropas, visām aģentūrām Lielbritānijā, un tas jau ir nākošais solis datu uzraudzībā. Un tas ir tieši tas, ko Buša administrācija centās panākt, kas noveda pie skandāla un pie uh, Buša impeachmenta, bet Lielbritānija grib šo politiku tagad ieviest. Un tad citas uh, valdības izdomās, ka, lai šī politika būtu efektīva, tad mums arī tā ir jāpiemēro, tad visiem tas ir jādara. Un tad beigās viss pasauli to darīs. Un kas notiks tālāk? Un visas valstis pasaulē paraudzīsies uz Eiropas Savienību, paskat, kas notiek Eiropas Savienībā, mums arī jādara tāpat. Šis te aburtais ļaunais loks mums ir jāsalauž. Un tas ir ziņojums šajā sanāksmē. Šis ziņojums ir mēģinājums notikumu gaitu pavērst pretējā virzienā galvenokārt ziņojumā ir skārti šie problemātiskie jautājumi, nevis tāda vispārējas, banāls patiesības, ka mums būtu jāaizsargā uh, pilsoniskās brīvības. Daudzas cilvēki nemaz nezin, kāds profils par viņiem tiek izveidots, kad viņi <clears throat> piedalās tērzēšanā. Tas ir pirmais dokuments, kurā kopš ilga laika parādās nopietnas idejas. Tur parādās varu attiecības un ir runa par piekrišanu. Tīri tas, ka par to vispār tiek runāts, ir jau liels sasniegums. Un ir, e, ir runa, piemēram, par digitālās cieņas aizsardzību. Un runa par to, kā var personīgos datus izmantot trešās puses. Jo ir tāda lieta kā cloud computing, <laughs> datoru izmantošana aizsargā, un līdz ar to nekad cilvēks nevar būt pārliecināts, vai viņa datus izmanto tikai, tikai konkrēta aģentūra, kurai tie ir paredzēti. No otras puses man mazliet jāpaskaidro, kā mums jāizliedz eh, sistemātiskā uzraudzība. Man ir interesanti, gribētu uzzināt, vai tas attiec uz datu, datu uzturēšanu. Ja tas uz to neaties, tad mēs neesam vispār atrisinājuši šo problēmu. Ir tāds likums, kurā teikts, ka ja mēs eh, uzglabājam datus, tas eh, netiek uzskatīts par eh, datu aizsardzības pārkāpumu. Ja mēs ejam šajā virzienā, tad mēs nevarēsim šo procesu pārtraukt, tad visādi, visādas valsts organizācijas šos datus krās, uzturēs, un tad tas būs vienkārši aburtais loks, ko mēs nevarēsim apstādināt. Tāpēc man jāsaka, ka šis brīdis ir svarīgs, taču man vēl ar vienu jā, jāpauž savs sarūknējums par to, ka Eiropas Savienība tiek uzskatīta par paraugu visai pasaulē, bet tam tā jābūt par labu paraugu, tāpēc mums jāievieš izmaiņas. Buša administrācija aizgāja, jo tāds bija vēlēšana rezultāts. Taču šāds moments kad ienāk jaunas idejas un vienkārši noslaukt no zemes virs, visas iepriekšējās, tāds moments Eiropas uh, Savienībā ir vēl jāpanāk. Paldies par uzmanību. Eh, paldies par šiem komentāriem, un tagad uh, turpināsim ar uh, Džimu Kilaka kungu, kurš ir Open Rights Group uh, direktors. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Un es ceru, ka es spēšu. Uh, lūdzu, runājiet skaļāk. Runātājiem tiek lūgts uh, ieslēgt mikrofonu. Tā kā es uh, runāšu pār uh, privātuma ietekmi uz Lielbritānijas ietekmi kopumā, Lielbr uz ietekmi Lielbritānijai kopumā, eh, īpaši uz pašvaldībām eh, manā valstī, tad es arī stāstīšu, kā mēs eh, risinām šos jautājumus Lielbritānijas kontekstā. Iespējams, ka mums vajadzētu vairāk runāt par pozitīvajām lietām. Open Minds Group Eh, pieredze ir ārkārtīgi pozitīva, jo eh, mēs redzam daudz eh, jaunu iespēju, tā skaitā politisko ies, iesaistīšanos politikā, iesaistīšanos demokrātiskā sabiedrībā, caurskatāmību. Iespējams, ka pilsoniskā sabiedrība progresē daudz straujāk nekā mēs būtu cerējuši. Tomēr šajā digitālajā laikmetā Eh, mums jārēķinās ar daudzām citām sekām, īpaši uz privātumu eh, un uz mūsu cilvēktiesību eh, pārkāpumiem. Ļoti bieži mēs šiem jautājumiem nepievēršam pienācīgu uzmanību un neizmantojam tehnoloģijas pilnā mērā. Es domāju, ka jūs uh, sapratīsiet, ka digitālā informācija ir lētāka un to ir lētāk saglabā, uzglabāt, to ir grūti iznīcināt eh, un to ir vieglāk saglabāt ilgstošu laiku. Kā arī eh, šāds datus ir vieglāk analizēt un eh, saglabāt visdažādākajās situācijās. Tādēļ ļoti bieži kārdinājums analizēt saglabāto informāciju kļūst arvien lielāks. Un šeit rodas vairākas problēmas. <clears throat> Piemēram, eh, nu, te jau mēs runājām par identitātes eh, viltošanu eh, un par piekrišanas, lietotāju piekriš, piekrišanu, kā tā tiek pārvaldīta un par dažādiem tiesību pārkāpumiem. Ļoti bieži lietotāji tiek vērtēti pēc viņa iepriekšējās uzvedības un uh, tiek iekļaut noteiktā statistikā. Uh, Ehm, ļoti bieži uzņēmumi arī ehm, glabā datus un izmanto tos dažādiem mērķiem, un tā rezultātā ļoti bieži tiek pārkāpta cilvēka cieņa. Ļoti bieži jūs tiek vērtēts pēc tā, kā jūs rīkojāties pagātnē. Tieši tāpēc jums tiek liekta noteikti pakalpojumi. Ehm, bet nemaz ne, neņemot vērā jūsu pašreizējās vajadzības. Ļoti bie, tagad Lielbritānijā ir tāds eh, komēdija, eh, komēdijas šovs, eh, un dators vienmēr saka nē, kad kāds lūdz izdarīt noteikti pakalpojumu. Arī valdības sniegtie, valsts sniegtie pakalpojumi rada bažas, jo tos var izmantot potenciālie noziedznieki, iespējams pat ilgstoši bezdarbnieki Eh, tad kā, nu, kā nu, pat noteikt to, ka uh, eh, noteikti datu, uh, personas datu, uh, personas dati var tikt izmantoti uh, nelietīgiem mērķiem? Uh, šobrīd uh, mēs piedāvājam uh, dažādas uzraudzības pasākumus. Uh, pašvaldības Eh, ļoti bieži vēlas izmantot jaunas tehnoloģijas, eh, taču ne tādiem mērķiem, kādiem šīs tehnoloģijas tika ieviestas. Piemēram, Oystercard, eh, kas Londonas transporta sistēmā, tad šīs kartas var izmantot ceļošanai vairākas nedēļas, un ļoti bieži šie dati tiek izmantot pētījumiem, kas agrāk netika darīts. Un eh, tas sniedz tādu detalizētu ainu par eh, šo eh, tre, ceļošan, ceļošanas karšu lietotājiem. Tad nav īsti skaidrs, kādēļ šī iezīme tika iekļauta sistēmā, tātad datu izmantošanas iespēja. <clears throat> Eh, policija ir eh, lūgus datus par 400 Oysterkārdu lietotājiem, viņi šos datus ir saņēmuši eh, divu gadu laikā, tad no 2004. gada mārta līdz 2006. gadam. Un te mēs redzam, kādu, kādu vāru gūst policija ar parlamentu piekrišanu. Un te mums ir jājautā, kā šāda, kā kaut kas tāds vispār iespējams ja mēs, pad, ja mēs tā padomājam, tad e, cilv, cilvēku e, pārvietošanās tiek e, detalizēti uzraudzīta un policija tai var sekot. Kā, kā tas tika darīts tehnoloģiski netika attīstītās totalitārās valstīs pirms vairākiem gadu desmitiem. Uh, ja šādi dati tiek sniegti tiesību sargājušām iestādēm, tad tas ir jādara tikai konkrētos gadījumos, eh, kā, tas, eh, kā to paredz Eiropas datu aizsardzības eh, pasākumi. Lielbritānijā tas vēl nav skaidri nostādīts. Nu, piemēram, tam jārunā par Schengenas informācijas, informācijas sistēmu numur divi. Eh, es domāju, ka ļoti bieži, eh, ja mēs iegūstam detalizētus datus par eh, cilvēku, cilvēku dzīvi, tad jāpārliecinās, ka tie netiek izmantoti neparedzētiem mērķiem. Piemēram, arī automātiska numura plākšņa atpazīšana varbūt var pārkāpt cilvēku privātumu. Ehm, tad ļoti bieži tiek iesniegtas arī sūdzības informācijas komisāram Lielbritānijā par, privā, par personi, personas datu izmantošanu. Ehm, Cilvēku eh, personas datu uzraudzīšanas eh, sistēma rada eh, bažas un neskaidrības. Ļoti, šeit jārunā par proporcionalitātes jautājumu, kā šīs aktivitātes vajadzētu ierobežot valdības, eh, pašvaldības, eh, eh, pašvaldības bieži vien nozaudē personas datus, kas ir radījis identitātes viltošanas iespējas. Cerams, ka tie tikai tādi negadījumi, kurus iespējams novērst, tomēr drošības pasākumi ir jāuzlabo. Ļoti bieži tehnoloģijas, tehnoloģiskie produkti un sistēmas pašas ir šo problēmu iemesls, jo ļoti bieži, eh, ļoti bieži grūti eh, atrast, kurš tad ir eh, nozadzis šos datus. Ļoti bieži drošības kodējums nav pilnīgi drošs, tīkli, tīklos iespējams ielausties un cilvēki nerīkojas pietiekam piesardzīgi. Protams, ka internetā pastāv milzīgas datu bāzes ar lielu uh, personas datu daudzumu. Um, tomēr uh, profesionāliem uh, zinātniekiem vajadzētu uh, izmantot tādas sistēmas, kas uh, varētu aizsargāt lietotājs. Uh, diemžēl politiķi nevēlas dzirdēt šo aicinājumu. Mēs vēlētos uzsvērt, kā īpaši uh, apmācītiem datorzinātniekiem uh, vajadzētu, uh, vajadzētu iesaistīties uh, valdības darbā un strādāt pie tā, kā aizsargāt milzīgas datu masīvas. Īpaši tādus, kam var, kam var piekļūt dažādi, dažādi darbinieki. Piemēram, pagājušajā nedēļas nogalē mēs runājām par šo jautājumu ar informācijas komisāru biroju Lielbritānijā. Un mēs jautājām, vai, ir, eh, vai viņš ir pieņēmis darbā kaut vienu datorzinātnieku, un atbilde bija nē, vēl nē, taču viņš šo jautājumu izskata. Un iespējams, ka tad, kad mums būs līdzekļi, tad mēs pieņemsim darbā šādu darbinieku. Um, te mēs redzam, ka varbūt netie, uh, uh, ne, netiek uh, darīts viss iespējamais. Piemēram, Eiropā datu aizsardzības, datu aizsardzības uzraugs pieņem darbā šādas personas un vajadzētu ņemt no tā piemēru. Nu, un, diemžēl, jāatzīst, ka ne visas valstis ņem piemēru. Eh, Man ir prieks, eh, kā mēs beidzot runājam par privātumu. Tomēr eh, nav tik iepriecinoši dzirdēt, ka IT speciālisti, informācija tehnoloģijas prof, speciālisti sūdzas par to, ka drošības līmenis valdības projektos stum, joprojām ir zems. Un ļoti bieži daudz drošības jautājumu tiek ignorēti un uh, drošība tiešām mērā, at, tiešā veidā atkarīga no uh, Eh, privātuma aizsardzības. Eh, tagad varētu, gribētu runāt par datu pārtveršanu. Eh, tā ir vēl viena joma, kas rāda nopietnas bāžas, runājot par pilsoniskajām brīvībām un organizācijām, kas darbojas šajā jomā. Lielbritānijā Eh, uzņēmumu datu plūsmu regulē noteikti, datu plūsmu regulē noteikti likumi, kas atbilst ar Eiropas eh, Savienības eh, tiesību aktiem. Mums saka, ka dati, dati bieži tiek uzglabāti, lai ap, ap, apkarotu noziedzību un terorismu. Bet taču ļoti bieži tiem piekļūst arī, tiem piekļūst arī citu mērķu vārdā, kas kā rezultātā Eh, kā rezultātā eh, reizēm eh, teikt pat lūgt informāciju par, pieņemsim, par priv, tiek lūgti dati privātiem mērķiem. Piemēram, e-pasts, SMS un citi pakalpojumi Eh, ir, eh, ir vēl viens ierocis valdības rokās. Eh, agrāk, agrāk mēs sazinājāmies ar draugiem ar tādu zīmīšu palīdzību, un neviens, neviens nekur nereģistrē kādas grāmatas vai avīzes jūs lasāt un jūs komunikāciju. Šobrīd uh, plašs eh, sa, saraksts apjoms ir pieejams tieši pateicoties elektroniskai reģistrācijai. Un eh, šādu datu saglabāšana patiesībā ir iejaukšanās mūsu privātumā. Eh, Pastāvš visu mūsu, visas mūsu elektroniskās komunikācijas digitālais nospiedums, ja šie dati tiek reģistrēti, un tas var izmainīt mūsu ikdienas dzīvi, un nemaz nav pozitīvā virzienā. Ja nu es ieskatos kādā islāmistu vai ekstrēmu nacionālistu tīmekļa vietnē, to visu var interpretēt man nelabvēlīgi, ja kāds izdomās pasakot tam, ko es skatos internetā. Tad, ja jums, ja jums rodas aizdoms, ka jūs novēro tad jūs varat iedomāties, Eh, eh, kā jūs datus var izmantot. Tad aina ir ļoti drūma, eh, īpaši runa par privāto sektoru. Privātajā sektorā spriedze ir pavisam savādāka. Dati, atbildība par datiem ir ļoti augsta. Pretstatā valdībai privātais sektors var doties kaut kur citur, ja viņus neapmierina noteikti pakalpojumu sniedzēji. Eh, piemēram, eh, bieži vien eh, lietotājiem ir jāmaina, jāpakļaujas noteikumu maiņai. Tomēr ir svarīgi, lai dati tiktu saglabāti adekvāti un tiktu apstrādāti drošā veidā. Pārsvarā problēmas rodas tad, kad datu aizsardzības sistēmas ir dažādas, piemēram, ASV un Eiropā. Piemēram, ASV dati pieder datu turētājiem, jeb individam, ka, ka šo, kam šie dati pieder. Ļoti bieži cilvēki pat nelasa noteikumus un nosacījumus, un ir pārsteigti, ka Eh, ka ļoti bieži eh, līguma noteikumi tiek mainīti viņiem nezinot. Un vajadzētu šo procesu padarīt saprotamāku cilvēkiem. Eh, varbūt vajadzētu radīt tādas universālas licences, kas ir lietotājiem draudzīgas. Un kaut kas tāds varētu, kaut ko tādu mēs varētu panākt ar internetu tiesību hartas palīdzību, ko mēs iztenot arī starptautiskā līmenī. Eh, arī eh, uzlabotas mārketinga tehnoloģijas varētu uzlabot privātumu. Microsoft, piemēram, arī ir iesaistījies šajā procesā un strādā pie eh, jaunām tehnoloģijām, kas samazina personas datu pārsūtīšanu, pārsūtīšanas iespēju, kas būtu ļoti noderīgi. Tomēr man jārunā pār reklāmas jomu saistīti ar cilvēku uzvedību, tad uh, interneta reklāmas birojas pagājušā gadā, pagājušā nedēļā laida klajā uh, savu uzvedības kodeksu, uh, kas balstīts uz sīkdatnēm, un patiesībā tajā nav paredzēta uh, Uh, iespēja uh, atteikties no šī pakalpojuma. Tad ir jāmaina pārāk daudz parametru, kas apgrūtina procesu. Eh, un tad sanāk, ka šis process kļūst par tādu apgrūtinājumu. Eh, ja tehnoloģija neatbalsta attiekšanās funkciju, tad eh, šī tehnoloģijas uzbūve ir jāmaina. Ir svarīgi ir pavērtēt, kādi dati tiek izmantoti. Uh, ļoti bieži kāds var piekļūt jūsu pārlūku vēsturei un uh, tādā veidā izpētīt, ko, kādas lapas jūs skatāties un kāda ir jūsu uzvedība internetā. Un tieši, uh, lai gan pakalpojums nedzēja apgalvo, ka uh, tā nav, rīc, tā nav rīcība, kādu tie vē, vēlētos piekopt. internetu pakalpojumu sniedzēju uh, līmenī jāsaka, uh, jāsaka ka tīmekļa komunikācija norisinās divos līmeņos. Un ļoti bieži tā saistīta ar publiski pieejamiem datiem. Uh, ļoti bieži ļoti bieži apmeklējot dažādas tīmekļa vietnes, Facebook, YouTube vai tā tālāk, jūs redzat, ka saturs ir ļoti personīgs atkarībā no lietotājiem. Un e, pastāv risks, ka kāds pārķers viņu datus un pārbaudīs tos. E, ja kāds mēģina pārbaudīt personīgas personas datus, tad viņam vajadzētu informēt autoru, bet, diemžēl, e, šajā gadījumā komunikācija noris tika, norisinās tikai vienā virzienā kā, ne, kā tam nevajadzētu būt. Šeit ļoti bieži reklām, reklāmas devēja pārkāpj piekrišanas noteikumus. Lielbritānijas valdība mēģina izpētīt šos noteikumus, kas ir labās ziņas. Lai šo situāciju uzlabotu, valdībai ir jā, jāpieņem darbā informācija tehnoloģiju speciālisti šajā jomā, kā arī eh, jāpadara eh, attiecī, eh, attiecības ar patērētājiem daudz caurskatāmākas ir jābalstās uz ekonomikas modeli, kurā tiek ņemti vērā programmatūras radītie riski, kā arī datu uzglabāšanas noteikumi, lai pilsoņi varētu būt droši, ka viņu privātums tiek saglabāts. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Steve Pierce. Liels paldies, eh, saka Stīvs Piers, paldies, ka jūs ļāvāt man izteikties šeit un arī iesniegt pētījumu par šīm svarīgām problēmām. Es gribu jums eh, sniegt informāciju par svarīgākajiem šī pētījuma elementiem, un tad eh, ceru arī saņemt komentārus. Šis pētījums būtībā ir divās daļas. Pirmkārt, tas eh, raugās uz šo ideju par internetu vidas tiesību hartu, un tad eh, otrkārt skar kibernoziedzības tēmu un kā varētu izveidot saiknis starp šīm abām tēmām. Un īpaši tiek skārti aspekti saistībā ar kibernoziegumiem kas skar cilvēku tiesības. Un e, ir runa par e, cilvēku tiesību aizsardzības e, tiesību aktiem, kā piemēram bērnu tiesību aizsardzību. Bet ir arī tādi aspekti, kas saistīti ar kibernoziedzības regulējumiem, kas uztveram kā riski vārda brīvībai un cilvēku pamatiesībai aizsardzībai. Un tad manos secinājumos ir izskatīta saiknes starp šīm abām tēmām. Tātad vispirms par internetu vidas tiesību hartu. <clears throat> Es skāru šo tēmu, tāpēc, ka uh, tāds bija šī ziņojuma uzdevums. Vispirms uh, jautājums, vai mums vispār šāda harta būtu vajadzība. Man jāsaka, vai mēs tādā veidā uh, piešķirt pievienoto vērtību cilvēku tiesību aizsardzībām? Vai tādā veidā cilvēku tiesības tikt aizsargātas vairāk nekā līdz tam? Un, protams, ir eh, runa par to, ka vajadzētu noteikt standārtu, kāds ir cilvēktiesība aizsardzībai internetā. Un es savā ziņojumā izteicos, ka nebūtu vajadzīgi izveidot pilnīgi jaunu hārtu, bet vienkārši vajadzētu panākt, lai šī cilvēktiesība aizsardzība tiktu īstenot arī internetā. Un tas attiec uz uh, vairākiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti internetu veidošanā. Un mm, tas uh, nozīmē arī cilvēku informēšanu par šo internetu vīzes tiesību hartu. Un uh, man likās, ka visvarīgāk ir vienkārši rocināt diskusiju par šo tēmu. Un tas varētu būt vienīgais teksts, kur mēs varētu izveidot. Es domāju, ka šim tekstam nevajadzētu noteikti aizsākties Eiropas parlamentā, varbūt tie varētu būt internetu lietotāji, kas varētu to ierosināt. Un katrā ziņā šī iniciatīva būtu jāizteno ārpus Eiropas Savienības iestādēm un iespējams, ka tad šis teksts būtu pavisam citāds. Un eh, tad, protams, varētu būt kādas uh, tiesiskas problēmas uh, saistībā ar tekstiem, kas ir pretrunā cits citam. taču ir svarīgi, lai tiktu skarša šī cilvēktiesība aizsardzības tēma, un tas ir tas mazākais, ko mēs varētu darīt, lai esošie standarti tiktu aizsargāti, nevis mazināti. Es uzskatu, ka ir diezgan riskanti šo procesu uzticēt eh, ANO līmenim eh, vai šim te korporatīvajam uh, līmenim, eh, kas eh, būtu piemēram Google. Mēs esam redzējuši, ka, ka praksē šo te, šo te aizsardzību īsteno nevalstiskas organizācijas, kas rūpējas par viņu lietotāju aizsardzību. Protams, Google un eh, citām interneta organizācijām vajadzētu iesaistīties šai procesā, taču mums nevajadzētu visu procesu nodot viņu rokās. Taču, ja mēs e, šo procesu aizsāktu ANO līmenī, tad jāņem vērā, ka ne katrai valstī tur ir savi pārstāvji cilvēktiesību aizsardzības jomā. 70. un 80. gados bija debates par to, vai ANO vajadzētu nodarboties ar vārda brīvības problemātiku. Un tad tika secināts, ka ANO bieži vien ir līdzeklis, kā ierobežot vārda brīvību. Tāpēc mums šai ziņā ir jābūt piesardzīgiem, ja mēs gribam to skart globā, no globālā viedokļa. Un runājot par jautājumu, vai vajadzētu aizsargāt intelektuālo īpašumu? Manuprāt, tas ir svarīgi tomēr, un es to iekļāvu savā ziņojumā. Taču man šķiet, ka šāda satura veidotāji paši var parūpēties par to, lai viņu intelektuālais īpašums tiktu aizsargāts internetā. Eh, to nevajadzētu tā galvenokārt iekļaut internetu vidas tiesību hartā. Galvenokārt mums šajā hartā ir jāpievēršas patērētāju un bērnu tiesību aizsardzībai. Runājot par kibernoziedzību, es gribētu sākt ar eh, Eiropadomes eh, tiesību aktu un Eiropas Eiropas padomes eh, eh, centieniem apkarot terorismu un tad Eiropadomes konvenciju par bērnu aizsardzību. saistībā ar problemātiku internetā. Kā jau es teicu, ir vairākas cilvēktiesības, kuras eh, aizsargā ar šiem līdzekļiem, un tad ir arī zināmi riski cilvēktiesībām. Un eh, tas eh, kļūs vēl skaidrāk, ja mēs eh, paraugāmies uz to, ko dara Eiropas Savienība vai mazākā mērā Eiropas kopiena, kādi ir viņu pieņemtie pasākumi. Tātad Eiropas Savienība un Eiropas kopiena ir īstenojuši trešā pīlāra pasākums, kas ir saistīts ar vairākām Eiropas padomes konvencijām. Tur jāskatās, kāda ir saikne starp uh, Eiropas Savienības un Eiropas kopienas um, pasākumiem. Iespējams, ka tad tiek tikai daļēji īstenoti Eiropas padomas pasākumi. Tas attiec uz visiem um, Eiropas, uh, uz visām Eiropas padomas dalībvalstīm. Un tur ir arī atsaucis uz, uz EKT eh, e un uz dalību valsts nacionālajām tiesām un arī uz, eh, uz eh, pārkāpuma procedūrām un uz datu aizsardzības direktīvu. Un runājot par nodokļu informācijas sistēmu, nav pilnīgi skartas galvenās problēmas, kas rodas patērētājiem izmantojot internetu. Kibernozieguma konvencija ir iekļauta arī doma par datu aizsardzību, arī aizsardzību pret krāpšanas mēģinājumiem tieši izmantojot datorsistēmas, piemēram, datu izsakšana. Tas ir iekļauts Uh, Eiropas padomas konvencija, bet šobrīd tas nav iekļauts nevienā Eiropas Savienības instrumentā, un manuprāt, līdz ar to vajadzētu būt arī Eiropas Savienības instrumentiem, kas skartu visus šos jautājumus, jo, manuprāt, šādas parādības jau ir diezgan plaši iz, izplatīts, un līdz ar to vajadzētu izmantot Eiropas Savienības harmonizācijas tiesības, lai varētu panākt vienota līmeņa aizsardzību. Es runāšu atkal par uh, datu nelegālu izmantošanu vēlāk. Tagad par seksuālo izmantošanu tieši runājot par bērniem. Ņemot vērā, ka šeit pastāv pamatlēmums, nevis tikai konvencija, kas savukārt eksistē pornogrāfijas jomā, tātad šajā gadījumā mums ir plašāka aizsardzība, bet tā kā eksistē konvencija pār uh, bērnu aizsardzība, un šīs instruments ir plašāks piemērošanas instruments un stingrāks instruments. Taču šo konvenciju ir parakstījuši tikai dažas valstis. Jā, es pareizi saprotu, tad komisija plāno līdz šī, gada, līdz šī mēneša beigām nākt klājā ar savu paziņojumu, savu ieteikumu, un Eiropas parlaments to jau ir izdarījis, un līdz ar to mēs varēsim izmantot labākus instrumentus, lai novērstu pieju bērnu pornogrāfijai. Šī iniciatīva ir ļoti laba Eiropas Savienībai, jo bērni ir jāaizsargā it īpaši no bērnu pornogrāfijas, kas, manuprāt, ir ļoti traģisks bērnu izmantošanas veids manuprāt, to vajadzētu izvirzīt par prioritāti Eiropas Savienībā. Un noteikti, ka komisija nāks klāja ar savu priekšlikumu, mēs redzēsim visus šos aspektus. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai mēs nepārspīlētu. Eiropas parlamenta ieteikumi par šo jautājumu jau ir publicēti. Nu, piemēram, ir runāts par to, ka pedofīlu Čata telpas būtu jāaizliedz un jāpadara līdzdalību tajās par kriminālu sodāmu darbību. Es nezinu, vai tas ir vispareizākais variants, varbūt nepieciešams runāt par visiem šiem aspektiem. Viens no variantiem, kas tiek izteikts, ir tas, ka vajadzētu samazināt to vecumu, kad drīkst uh, dot savu piekrišanu seksuālām attiecībām. Nu, es nezinu par to kriminalizāciju, vai tas būtu vispareizākais variants, vai es saprotu, ka ir daudz, kas būtu pret, ir jāsaprot, ka ir atšķirība starp konkrēto rīcību, kas ir bērna izmantošana. Un šajā gadījumā, protams, arī pornogrāfisko attēlu izmantošana ir bērnu izmantošana. Par š šo virtuālo telpu amerikāņu speciālisti teica, ka vajadzētu aizsargāt bērnus digitālajā vidē tikpat lielā mērā kā reālajā vidē. Nu, es savukārt nevaru piekrist šādam variantam. Ir skaidrs, ka, ja, piemēram, tiek zīmēt kādu komiksi, kāds multenes, kurā piedalās bērni, kas tiek seksuāli izmantot, tā ir savādāka situācija. Es, protams, nesaku, ka nedrīkst šo seksuālo materiālu kriminalizēt, bet tomēr, manuprāt, situācija ir savādāk. Tur nevajag likt prioritāti. Prioritāte ir kaut kur citur. Prioritāte ir aizsargāt reālus esošus bērnus no potenciāla seksuālas eksploatācijas. Tad ir nākamais jautājums. Kas ir terorisma apkarošana un profilakse? un arī citi kolēģi jau ir runājuši par šo jautājumu. Šeit Eiropas Savienība jau ir pieņēmuši pamatlēmumu, kurā ir runāts arī par trīs pamatnoziegumu veidiem, kas ir iekļauta arī Eiropas padomas 2005. gada konvencijā. Un šobrīd varētu teikt, ka aptvērums ir paplašināts, salīdzinot ar Eiropas padomas konvenciju. Tu ir jāsaprot, ka uh, Eiropas Savienības instrumentā uh, jurisdikcija ir plašāka un arī definīcija ir plašāka. Tātad no vienas puses mums ir līdzīga definīcija, no otras puses mums ir daudz plašāks aizliegums, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, kad mēs runājam par aicinājumu uz terorismu. Un šeit šī provokācija, šīs aicinājums, tur nav vairs sasaistes ar reālo darbību. ir runāts gan par to, ka konkrētam individam ir kāda saikne ar teroristu noziegumiem, gan arī runāts atsevišķi par tiem, kas aicina uz terorismu. Manuprāt, tas ir klasisks piemērs tam, kad nepopulārs viedoklis tiek kriminalizēts, nevis tikai rīcībā. Un rīcība, protams, ir pareizi kriminalizēta. Tur ir jābūt skaidram aizliegumam. Un veidojas arī perspektīva, ka politiski tas varētu būt tieši negatīvi. Nu, piemēram, ja kāds izsaka kādu radikālu viedokli, un tad šo cilvēku es lieku cietumā. Varbūt kāds pārsaka, ka kādā veidā atbalsta teroristu, lai gan viņš neko sliktu nav izdarījis. Tad var gadīties tā, ka šis cilvēks nokļūst cietumā, tiek uzsākts krimināla process, Un sanāk tā, ka šādā veidā jūs runājat par šiem radikālajiem uzskatiem, jo, protams, presē tiks apspriests viss šis jautājums, un radikālie viedokļi tikai izplatīsies. Manuprāt, tas ir risks, šeit politisks risks, kā šī darbība varētu būt tieši negatīva. Manuprāt, gan pamatlēmumā, gan Eiropas padomes instrumentā ir vairāki labi aspekti, kas ir jāizmanto, un es tiešām ceru, ka praksē mēs to visu varēsim īstenot ļoti plaši. Tagad par Eiropas kopienas pasākumiem un instrumentiem, tīpaši attiecībā uz datu aizsardzību uz da un datu uzglabāšanu. Eiropas Savienības datu aizsardzība nosaka, ka ir nepieciešams komunikācijas plūsmu turēt konfidenciāli. Manuprāt, tas ir tas pats, kas ir iekļauts arī uh, kibernozīguma konvencija. Tur nav identiski tas pats, bet principā pārklājas ļoti daudzos aspektos. Līdz ar to būtu pareizi pārdomāt šādu iespēju, vai kopienas likumu bāzei vajadzētu paplašināties un iekļaut krimināltiesību normas, jo šādā gadījumā būs kopienas juridiskā norma, kur būtu teikts, ka komunikācijas pārkāpš, konfidenciālitātes pārkāpšana ir noziegums, un, ja tas ir noziegums, tad pastāv iespēja piemērot arī krimināltiesības sankcijas. Un šeit, protams, atkal ir jautājums par pirmo un trešo pīlāru. Ja Lisabons līgums tiks ratificēts, tad būs viens no risinājumiem. Ja ratifikācija nenotiks, tad, manuprāt, vajadzētu tomēr pārbaudīt iespējas rīkoties šajā konkrētajā gadījumā. Un, manuprāt, ja tiks izmantots krimināltiesību normas un krimināltiesību sodi, tad datu aizsardzība būs daudz efektīvāka. Vajadzētu noteikti izdarīt visu, lai identitātes zākšanas gadījumi un personas datu meklēšanas gadījumi tiktu uzskatīti par noziegumu. Es arī uzskatu, ka vajadzētu paredzēt kriminālu sankcijas pret mērstulēm. Pīters Hastings, piemēram, runāja par to, ka joprojām ir daudzas lietas, kas nav atrisinātas, piemēram, par jurisdikciju, par uh, datu aizsardzības normu piemērošanu pāri robežām, it īpaši, ja tas ir ārpus Eiropas Savienības robežām, par datu uzkrāšanu, par datu uzglabāšanu. Šeit es varu piekrist referentam. Manuprāt, nevajadzētu šeit izveidot interneta lietotāju vispārējo uzraudzību. Manuprāt, datu aizsardzības direktīva ir tieši šajā virzienā. Un ja mēs referenta mērķus vēlamies īstenot dzīvē, tad, un ja mēs tiešām vēlamies, lai internetu lietotāji varētu brīvi lietot internetu bez liekas uzraudzības, tad, manuprāt, ir jābūt konkrētām normām attiecībā par datu uzglabāšanu. Un viens no būtiskākajiem aspektiem ir saistīts ar to, ka ka datu uzglabāšanas direktīva sākot ar 15. mārtu tiks piemērotā visās dalību valstis, kas nav lūgušas atkāpi. Un jautājums ir par to, kām ir tiesības uzglabāt šos datus, cik ilgi. Piemēram, tur ir teikts, ka divu gadu maksimālais periods var tikt pagarināts, ja vien komisija uzskata to par vajadzīgu un šobrīd dalībvalstīm tiek piedāvāta arī iespēja izmantot šos datus arī citiem mērķiem, ne tikai kriminālvajāšanai. Nu, piemēram, da, nozieguma profilaksei. Vai arī, lai nodrošinātu vajāšanu gadījumos, kad nav konstatēts nopietns pārkāpums. Tad lūdzu ņemiet vērā, ja no sākuma ir teikts, ka uh, tikai smago noziegumu izmeklēšanas procesā, un tad arī citos gadījumos. Šeit, manuprāt, būtu ļoti nopietnas problēmas, un es uzskatu, ka daudzas dalībvalsts savos likumos paredz jau šādas normas. Ja vien komisija neievietot šādu normu, tad, manuprāt, daudz dalībvalsts nemaz tā nedarītu. Lielākoties dalībvalsts nemaz negribēja šādu normu savā savos likumos, kaut vai tādēļ, ka tas ļoti dārgi maksā. Ir, tiek uzlikta papildu nasta pakalpojumu sniedzējiem, interneta nozarei, telekomunikāciju nozarei, bet šobrīd lēmums jau ir pieņemts, ka šādi dati jāuzglabā, lai izmeklētu nopietnus smagus noziegumus. Sanāk tā, ka pakāpojums sniedzējiem jau ir jānodrošina datu savākšana un uzglabāšana, un sanāk tā, ka mēs šie dati tiek vākti un uzglabāti par visiem iedzīvotājiem, ne tikai par potenciāliem noziedzniekiem vai par tiem, kas jau ir pastrādājuši noziegumu. Un, manuprāt, šāda visaptvēroša datu uzglabāšana ir pārkāpums pēc būtības, un ja dati jau ir savākti, tad varbūt varētu šos datus izmantot kaut kā savādāk. Nu, iedomājamies tādu analoģiju. Jūs nākat uz, uh, uz bērnu svinībām, un jums ir uh, milzīga kasta, piemēram, ar konfektēm, jūs liekat šo kastu galda vidū un, un teiksiet bērniem, nedrīkst aiztikt. Un tad jūs paši dodaties prom, un, protams, visas konšas ir pazudušas. Tāda pati situācija arī šajā gadījumā. Uh, Man pašam ir četri bērni, es ļoti labi zinu, kā šāds lietas darbojas. Manuprāt, šāda ļoti laba analoģija. Arī ar datu savākšanu. Ja dati jau ir savākti, tad visiem, kuriem varētu būt interese izmantot šos datus, tad šī persona atkal un atkal gribēs šos datus dodiet un dodiet un dodiet man, un tad arī dabūs. Un ja jūs neparedzēsiet šeit konkrētus aizliegumus un vienkārši, kā, kā lai saka, aiziesiet no istabas, iesiet prom, tad viņi paņem šos datus un izmantos tā, kā viņiem pašiem patīk. Viņi pilnībā ignorēs juridiskos ierobežojumus un izmanto šos datus, kā viņiem pašiem tīk. Nu, tad varētu vienkārši teikt tā, ka viss jau ir noticis, končus ir prom, dati ir izlietoti, un jebkuram ir tiesības darīt, kā viņš vēlas, pat ja viņš nav saņēmis konkrētu atļauju. Un, manuprāt, šī situācija var būt tieši tāda. Dati tagad tiks uzglabāti un pavērosim, kas notiks. Nu, piemēram, dalībvalsts var pieprasīt uzkrātos datus savām vajadzībām. Kopiena tiesa teica, ka šāda opcija pastāv, ka tā drīkst darīt varbūt dalība valsts teiks, ka, ka uh, pakalpojums niedzēja nav pietiekami aizsargāti, nepieciešama papildus aizsardzība. Šobrīd uh, apvienotajā karalistē dati, kas tika ievākti tieši, lai izmeklētu smagus noziegumus, šie dati vēlāk tika izmantoti citiem mērķiem. Un šie mērķi nu nekādā gadījumā nebija saistīti ar smago noziegumu izmeklēšanu. Uh, Es nezinu, vai parlaments 2005. gadā paredzēja šādu iznākumu. Ja viņi tādu paredzēja, tad jau es un citi, mēs tiešām teicām, ka tā var gadīties. Bet tagad, manuprāt, ir īstais laiks atgriezties pie datu uzlabošanas direktīvas un pārbaudīt, kāda situācija virzās uz priekšu, kāda ir reāla situācija un ka tik nesenāk, ka mēs vienkārši uzraugam individus. Ziņojumā, manuprāt, šie punkti ir iekļauti un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Manuprāt, tieši par, par cilvēku tiesību aspektiem tas ir pats būtiskākais, tad ir jādara viss no abām pusēm, lai varētu veiksmīgi apkarot kibernoziegumus. Paldies! Paldies par, par šo priekšnesumu. Es ar sekretariātu runāja tagad par to, un nu, viņi arī atzinoši, ka īstenībā ļoti interesanta diskusija šodien ir izvirzējusies, izveidojusies, un, un ar sekretariātu ir runāts arī par to, ka varbūt varētu uzrakstīt protokolu un nosūtīt šo protokolu Eiropas parlamenta deputātiem. Pirms mēs izteiksim gala komentārus. Es tagad lūdzu, cienījamie deputāti, jūs varat izteikt savus komentārus, ja vien jums ir komentāri. Es ļoti ceru, ka ir. Īstenībā es pats pat biju pārsteigts, cik ļoti kvalitatīvas ir prezentācijas, cik ļoti laba informācija, un nu, jums noteikti ir jautājumi. Ļaušu jums mazliet padomāt, Vēlos atbildēt uz Gasi jautājumu par to punktu manā ziņojumā, kur ir runāts par datu uzglabāšanu. Manuprāt, tur nav tik skaidri pateikts, bet doma jau ir iekļauta. Es pats esmu pret šo direktīvu, bet es biju tajā brīdī mazākumā. Bet atzīšos ļoti godīgi. Tajā laikā bija ļoti dīvaina situācija, jo bija Lielbritānijas prezidentūra, un šie atnāca pie mums un teica, cienījamie deputāti, es domāju, ka jums nav koplēmuma tiesība šajā gadījumā, un arī citi premjerministri uzskata, ka jums nav tiesība koplēmumā piedalīties šajā gadījumā. Es jums piedāvāšu tādu fantastisku dāvanu. Es rīkošos tā, it kā šeit būtu koplēmuma tiesības. Un daudzi kolēģi uzskatīja, ka šeit it kā durvis pavērtos, lai risinātu trešā pīlāra jautājums ar koplēmumu procedūru. Un Manuprāt, procedurāli tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tad, kad Lisabons līgums stāsies spēkā, tad parlamentam nebūs koplēmuma tiesību par trešā pīlāra jautājumu, piemēram, policijas sadarbību. Bet par datu aizsardzības, par datu uzturēšanas direktīvu, uzglabāšanas direktīvu bija viens tāds interesants aspekts – ka īstenībā tas bija saistīts ar policijas sadarbību ar trešo pīlāru, tā teica daudzas valdības. Viņi teica, ka privātu personu dati, ko uzglabā privātie uzņēmumi privātiem, privātām vajadzībām. Nu, piemēram, lai varētu izrakstīt rēķinus pareizi. Un tad šie dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik vien tas bija nepieciešams. Tas nozīmē, ka datu uzglabāšanas process, kas jau notika uzņēmumos, tad šis process bija absolūti privāts. Tas bija 95-46 izpratnē absolūti privāts. Un tad valdība saka, tas pats process tagad tiks attiecināts uz valdības interesēm. Un varbūt mēs varētu vienkārši pateikt, ka Tagad mēs šos datus vēlamies izmantot, lai apkarotu terorismu, un līdz ar to ir jāveido pilnīgi jauna juridiskā sistēma. Kopienu tiesa šajā gadījumā pār pasažieru datiem sniedz atzinumu, kas, manuprāt, ir ļoti dīvains atzinums, un viņi teica, ka tad, kad avio kompānijas vāc informāciju par pasažieriem saviem privātiem mērķiem, nu, piemēram, lai rezervētu jums biļeti. Tad tajā brīdī, kad, piemēram, trešā valsts saka, ka mēs vēlamies šos datus izmantot drošības apsvērumiem, tad viss šis jautājums uzreiz nonāk trešajā pīlārā. Un tas nozīmē, ka jebkurai trešai valsti rodas tiesības noteikt, kā dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā. Manuprāt, šī situācija ļoti dīvaina. Es centos novacināt laiku un ļaut cilvēkiem padomāt, kā vien es varēju. Vai jums ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad mums ir laiks secinājumiem. Varbūt pat mazliet ātrāk nekā bija paredzēts. Palta Makiekungs, vai jūs esat klāt? Ļoti labi. Visānski kungs, vai jūs esat klāt? Viņš gan nav klāt. Lielas paldies par jūsu prezentācijām. Un mēs noteikti uzrakstīsim protokolu nosūtīsim informāciju.